iestrēgušas uh, mūsu likumdošanā, un mēs vēlamies, lai komisija starptautiskajās uh, pārunās par līgumiem uzņemtos iniciatīvu. Paldies, Šlīterkungs, Lūdzu, Segedīkungs. Köszönöm a szót, uh, elnök úr, tisztelt képviselő.